Okay, colleagues, we'll have to start whether, whether we're here or not because I've got to. Dargie kolēģi, vai jūs to vēlaties vai nē, mums ir jāsāk darbs un uh, komisārs ieradīsies četros. Es jau jūs brīdināju, ka mums būs uh, jā, jābalso laicīgi. Tagad izmēģināsim, vai ierīces darbojas. I don't have it. It's Sharon. I know. All right. Okay. Right. Okay. If you're going to press your buttons, press. I've got 24 kolēģi ir nospieduši podziņus. 22 eh, kolēģi ir iesprauduši kontaktdakšiņu kontaktā, bet viņi vēl nebalso. Labi, skaitļi turpina augt, tātad kolēģi balso un tehnika darbojas. Ja kāds problēmas radīsies, tad atrisināsim tās to rašanās brīdī. Kompromiss A. Kas ir par? Pret? Atturas. Tā ir pirmā daļa. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret? Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Pret? Man īsti nav pārliecības, kāds ir iznākums. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. So that's, uh, that's carried 15 to 13. 15 par 13 pretgrozījums pieņemts. Sestais, kas par? Watch. Because it's an opinion, so that's the... No, but that carried, so we don't do the original text if the oh, yes, amendment yes, carried. Yes, yes, okay? Yes, yes. Amendment 6. Sastais, kas par pret atturas pieņemts? Septītais, kurš par pret atturas pieņemts? Astotais par pret atturas pieņemts? Devītais, desmitais, kurš par pret atturas pieņemts? Man šķiet, ka pieņem, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 9.10. Identiski grozījumi. Voted, vote, Vēl viens kolēģis nav paspējis nobalsot. Jā, pieš, tiešām pieņemts 18 par 11 pret kompromis B. Vairs nav dalītais balsojums. Kas par? atkal ir neliels apjukums. B kompromiss. Kas balso par? Pret? Atturas? Noraidīts? Tagad jābalso par grozījumiem 12, 13. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemti?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 atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 24. Is... Grozījums pieņems 21 pār 13 pret 25, kurš pār pret atturas pieņems, 26 pār pret atturas noraidīts, 27 pār pret atturas pieņems, 28 pār pret pret atturas pieņemts. Tagad eh, elektroniski balsosim par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. Okay, and that is 32 in favor. 32 par 3 pret, viens kolēģis atturējās, pieņemts. Paldies kolēģiem. Um, we now suspend to what, 4.15? Yeah. Okay, we now suspend until 4. Līdz 4.15 pārtrauksim sanāksmi, uh, kad pie mums ieradīsies komisārs Almūnija. Es atvainojos, jā, šodien diezgan saraustīta uh, darba norise. Kolēģi! pagaidiet, varbūt neskrieniet vēl prom, es varu tagad uh, paziņot to, kas sakāms priekšsēdētājai. Pirmām kārtām par trilogiem. Par MIFID bija 9. trilogs 21. novembrī. Eh, ir panākts progress par eh, pirmstīrzniecības pāredzamību, G20 saistībām, par piekļuvi tirgus infrastruktūrām, un 4. Eh, decembrī notiks 10. trilogs, tālāka vērtspapīru depozīti, bija divi dialogi, mēs runājam par daudziem politiskiem jautājumiem, un tehniskā grupa izstrādās tehniskās detaļas. Tur ir domāts arī par uh, sankcijām, par pārkāpumiem, un ir domāts arī par trešo valstu režīmu. Uh, un banku licencēm. Nākamais trialogs ir 28. novembrī jau šonedēļ. Tālāk banku atvesaļošanas, banku glābšanas direktīva. Astotais trialogs notika 20. novembrī Strasbūrā runājot par uh, finansējumu. Uh, banku atkopšanos un depozītu garantiju schēmām. Mēs runājam arī par piesardzīgu rekapitalizāciju, lai varētu banku struktūru padarīt tādu stabilāku. Nākamais trialogs notiks jau arī 27. novembrī par prips. Balsojām pagājuši nedēļu plenārsēdē un eh, sarunu komandā piedalīsies referents kopīgi ar ēnu referentiem. Tālāk bija par depozītu garantijas schēmām tikšanās, eh, tā jau bija ceturtā pēc kārtas, eh, tur piedalās komisija un Lietuvas prezidentūra. Šī tikšanās notika 19. novembrī. Tur tika runāts par uh, to, cik augsts ir šis uh, garantiju slieksnis, un uh, mēs runājām, ka ir jābūt arī tādai strīdu šķiršanas uh, procedūrai un agrīnajai mm, iejaukšanās procedūrai. Ņemot vērā. Uh, fondus mēs esam izveidojuši šo depozītu garantiju fondu par eh, parādzēšanas fondu un otrādi, bet nu jāstās, kā tas viss izra... izvērsīsies tālāk. Un, protams, mēs uh, ceram, ka būs kāds progress un darbu varēsim noslēgt jau drīz. Protams, tas ir saistīts arī ar banka atkopšanās uh, direktīvu. Tālāk pagājušajā nedēļā Strasbūrā priekšādātāja konference runāja par atrisināja beidzot kompetenču konfliktu, referents jau vakar tam pievērsās, es vairāk neatkārtošos, bet priekšsēdētāja konference eh, teica, ka mums nekovējoties ir jāturpina darbs pie dokumenta jo ir eh, jāievēro mums tāds kopīgs darba grafiks ar jūri komiteju, un eh, varētu, lai, lai viņi mūs neapsteigtu. Tagad eh, pārtraucu savus izteikums un atgriežamies zālē 16.15. Okay, um, I'm... Dāmas un kungi, droši vien vairāk kolēģi vēl nav atgriezušies, bet tā jau ir, ja mēs uh, sēdes vidū ieviešam pārtraukumu, tad cilvēki mēdz pazust, uh, dodas uz saviem birojiem vai zvan pa telefonu, bet turpināsim darbu šajā sastāvā, kas ir ieradies. Vēlējos sveikt mūsu vidū komisāru Almūniju. Man ir prieks, ka viņš ir ieradies pie mums. Mēs jau atceramies pirmo jūsu uzklausīšanu, un tagad došu jums vārdu uz desmit minūtēm. Jā, uzņemšu laiku, un tad būs iespēja deputātiem uzdot jautājumus, un tā tad būs jautājumam un atbildēji atvēlēt cik pa piecām minūtēm. Vai mēs pārāk neiekvētus? Lūdzu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka mani atkal uzaicinājāt uz ekonu komiteju. Un man ir eh, liels prieks eh, šodien piedalīties viedokļu apmaiņā ar jums. Tagad tuvojas uh, eh, gada beigas un, domāju, ir atbilstoši pastāstīt, ko tad esam paveikuši uh, 2013. gada laikā. Un, uh, pievērsties likumdošanas uh, svarīgākiem aktiem, uh, ko ir paredzēts pieņemt 2014. gadā. Sākumā par uh, karteļiem un antitrastu. 2013. gadā mēs pievērsām savu uzmanību jauniem daudzsološiem sektoriem, patentu sistēmas ļaunprātīgiem izmantotājiem un finanšu tirgiem pirmā izmeklēšana antitrusta gadījumā e, ir Google, Gadījums eh, šonedēļ mēs ceram eh, saņemt eh, informāciju no simts tirgu iesaistītām personām un nesen parlamentā bija iespēja pastāstīt, ko es domāju par šo sarežģīto izmeklēšanu un nākamo tuvāko mēnešu laikā tātad tiks lemts par turpmākiem soļiem. Es gribēju uzsvērt, ka mēs esam veikuši izmeklēšanu arī par Apple kompānijas darbību un pieciem lielākajiem elektronisko grāmatu publicētājiem pasaulē ir arī uh, juridiski saistošas uh, vienošanās slēgtas un mēs pirmo reizi sodījām uzņēmumu šāda iemesla pēc, tātad eh, mēs uzskatām, ka uzņēmumiem ir jāievēro savas saistības tālāk par patentiem. Eh, tika novēlot ģenerisko zāļu palaišanu tirgu un Ļurbek eh, un citiem uzņēmumiem mēs uzlikām 160 miljonu soda naudu. Tāpat ir eh, lietas, ko turpinām izskatīt, tas attiecas arī uz standartizāciju un standartizēšanas iestādēm ir jāparūpējas, lai ierīces, ražotās ierīces būtu savienojamas, lai tām būtu sadarbspēja. Mēs runājām par Motorola, mēs teicām, ka esam noraizējušies par pārkāpumiem un tagad iepazīstamies ar viņu atbildi. Tālāk Samsung uzņēmums Mēs eh, pārbaudījām viņu produktus un tagad eh, analizējam rezultātus. Un vēl treškārt gribu runāt par finanšu tirgiem. Tika eh, ieviests īpaši režīms arī attiecībā uz bankām, un mēs izmeklējām aizdomas par karteļu izmantošanu, un jau drīz būs pieejami jaunumi šajā kontekstā. Pagājušā gada jūlijā mēs arī nosūtījām paziņojumu lielākajām investīciju bankām, runājot par kredītu mīmaiņas līgumiem. Tāpat esam dzirdējuši, ka ir manipulēts ar kritērijiem piecos gadījumos, eh, darbojoties ar ārvalstu valūtu. Ir eh, jāmaina kultūras un tradīcijas šajā nozarē, un, protams, tirgiem jābūt pāredzamākiem, likumdošanas īstenošanai ir jānorisinās ātri un gludi. 141 miljons bija soda nauda, kas bija uzlikta automašīnu elektrisko sistēmu ražotājiem un izplatītājiem. Uh, Un eh, kartēļu izmeklēšanā mēs arī eh, izmeklējām eh, mikroshēmu gadījumu un uh, Jāsaka, ka šeit bija problēmas ar visām iesaistītajiem uzņēmumiem, un mēs uh, turpinām lietu izskatīt saskaņā ar standartu procedūru. Ja runājam par antitrustu, tika pieņemti citi būtiski lēmumi. Star Alliance, Air Canada, United un Lufthansa arī tika uh, pētītas. Mēs uh, izpētījām arī to, kas notiek energotirgos, un Uz OPCOM mēs nosūtījām savus iebildumus, joprojām turpinās izmeklēšana, tā skaitā arī Gazprom uzņēmumā. Telekomunikācija nozarē ir uh, uzņēmumi, kam tika piespriesta 79 miljonu soda nauda par negodīgu konkurenci, un jūlī mēnesī tika veiktas inspekcijas Deutsche Telekom, Orange un Telefonika birojos. Mēs, uh, skatījāmies, ka viņi varētu, ka viņi varētu būt pārkāpuši datu pārraidi, izmantojot datus, kas iegūt no citiem telekomunikāciju uzņēmumiem. Tāpat eh, šogad esam saņēmuši 219 uh, paziņojums par pārkāpumiem un bija 12. Uh, eh, One and two in phase Un visu beidzot, mēs esam arī aizlieguši divu uzņēmumu apvienošanos, e, UPS un TNT, un otrais bija Lingus un Ryanair plānotā uzņēmuma apvienošanās. Tālāk Intercontinental vēlējās arī apvienoties ar Euronext un Vodafone gribēja apvienoties ar Kabel Deutschland un mēs turpinām savu darbu, palīdzot bankām, kas uh, cieš no grūtībām. Mēs vēlējāmies ieviest jaunus uh, valsts atbalsta uh, pasākumus, kas stājās spēkā 1. augustā, lai varētu labāk izveidot banku savienību. Un, protams, mēs izmantojam to pieredzi un ekspertīzi, ko guvām um, sākoties krīzei. 68 bankām jau esam palīdzējuši, 25 bankas uh, vajadzēja glābt, un mēs te runājam par vienu ceturto daļu no banku sektora aktīviem kopumā. Jā, darbs nav beidzies, un joprojām ir 25 neizskatīti gadījumi, Īsevišķi Eirozonas valstīs no 2008. līdz 2012. gadam komisija pieņēma ļoti daudzus uh, valsts atbalsta pasākumus un tikai daļa no tiem bija veltīta finanšu sektoram tikai viena trešdaļa no tām garantijām, ko uh, apstiprināja komisija, uh, tika pārņemts dalību valstīs. Dalību valstu atbalsts, kas tiek sniegts banku sistēmai, E, tika ieviest izmantojot garantiju pasākums 2012. gadā 492 miljārdi eiro vēl nebija samaksāti salīdzinojumā ar 1,186 miljardiem eiro. 1 triljons, tātad 186 miljārdi eiro. Dalībvalstis ir līdz šim piešķīruši 2 miljardus šiem pasākumiem. Ja mēs runājam par uh, rekapitalizācijas pasākumiem, šīs bankas, uh, tām bija nepieciešami 413 uh, miljārdi, kas ir 3,2% no kopīgā Eiropas Savienības IKP. Apvienotā karaliste saņēma 8 miljārdus, Vācija 64, Sīrija 63 un Spānija 60 miljārdus. Lielākās bankas bija Royal Bank of Scotland, kas saņēma 46 miljārdus. Bankija Spānijā, kas saņem 42 miljārdus. Un visu beidzot, gribu pateikt, ka pateicoties dažādām normām un noteikumiem, tiks sastādīts saraksts ar uh, tām dalību valstīm, kas ir saņēmuši 33 miljardus eiro garantiju nodevās un 2 miljardi eiro bija uh, atsauktās garantijas. Un 2012. gada beigās dalību valsts bija saņēmušas 125 miljardus eiro eiro e, ieņēmumos un kā atbalstu bankām. Šajā komitejā es pastāstīju, kādi ir galvenie valsts atbalsta sniegšanas principi un e, stratēģija tika pieņemta maijā, ir jāievēro arī procedārālais regulējums un būs arī e, izņēmuma atkāpju e, regulējums un Tas e, ir e, jāpieņem komisijai un ņemot vērā jauno ietvaru finanšu sektoram un jaunās platjoslas e, pārvaldības noteikumus, ir jāpieņem jaunas vadlīnijas un reģionālas vadlīnijas jau tika pieņemts šī gada vasarā Un e, ir jāpadomā par e, labākiem pasākumiem, kas domāti tieši MVU. Tos ir paredzēts pieņemt janvāra mēnesī. Process turpināsies nākamā mēneša laikā. Runāt par vadlīnijām, kas attiec uz aviāciju, finanšu uzņēmumiem, e, izpēti un izstrādi un visu beidzot eko, ekoloģiskajām un enerģētiskajām vadlīnijām pakotnē vajadzētu stāties spēkā nākamajā gada pirmajā semestrī, Eh, un eh, to vajadzētu pieņemt vēlākais jūlijā. Vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par eh, tā ārkārtīgi vērtīgo ieguldījumu mūsu kopīgajā darbā un vēl kāda politikas um, iniciatīva ir par zaudējumu atlīdzināšanu komisija ir virzījusies uz priekšu, un es ceru, ka konkurētspējas padomu pieņems vispārīgo uh, pieeju. Un, ja runājam par parlamentu, esam beidzot vienojušies par uh, to, kā tiek sadalītas kompetences priekšlikuma izstrādē starp jūsu komiteju un jūri komiteju. Parlaments arī pauda vēlmi, lai uh, likumdošanas procedūra noslēgtos līdz uh, sasaukuma laika beigām. Es uh, ceru, ka tas patiešām ir realizējams, neskatoties uz to, ka ir dažādas kavēšanās, ņemot vērā dažādas vienošanās starp abām komitejām. Uh, Es domāju, ka visi tie, kas gūs labumu no kompensācijām, būs patiešām bēdīgi, ja šis likumdošanas akts nestāsies spēkā jau šī sasākuma laikā. Protams, ir arī jāsamazina birokrātija un jāsamazina izmaksas uzņēmumiem. Jā, jā, es šo to izlaidīšu no savas runas, saka komisāra kungs. 2014. gadā būs arī pārskats par antitrustu un tehnoloģiju pārneses uh, atkāpēm tālāk uh, maksājumu pakalpojumu direktīva un uh, mīmaiņas līgumu nodevas, par tā mēs arī strādājam, un visu beidzot es varu pastāstīt, kas notiek startautiskajā arēnā pagājuši nedēļa. Pa, parakstīja vienošanos ar konkurētspējas ministru Indijā. Uh, negotiate the next MOU with South Africa. Mums ir šāda vienošanās ar Indiju un jau ar trim no BRICS valstīm, un uh, esam paredzējuši šo vienošanos nākamnedēļ parakstīt arī ar Dienvidu Āfriku. Un diskusijas eh, ar parlamentu mēs eh, šķiet uzsāksim nākamnedēļ. Un, protams, konkurences politikai vēl ļoti svarīga ir transatlantiskā investīcija un tirdzniecības partnerība. Tur būs iekļaut arī uzņēmumu apvienošanās, eh, valsts uzņēmumu, subsīdijas, antitrusts. Un es ceru, ka patiešām iznākums būs mums labvēlīgs. Un, uh, Sarunas noslēgsies ar panākumiem. Paldies! Much, uh, Commissioner, uh, we'll now go straight to our questions and the first question. Paldies! Tālāk pārējiem tieši pie jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, Pablo, pirmais uh, tautas partijas vār, grupas vārdā. Paldies, Šarona! Es vēlētos pieskarties uh, vienam no jautājumiem, ko pieminējāt savas uzstāšanās beigās. un proti Multilateral Exchange Fees. Tātad tas ir eh, man ziņojuma temats. Jāsaka, ka tas viss tirgū varētu eh, radīt eh, zināmu atkāpšanos atpakaļ, gluži pretēji tam, ko mēs vēlamies panākt. Uh, tas varētu radīt eh, lielākas izmaksas patērētājiem un tā tālāk. Mm, varbūt jūs to varētu paskaidrot tuvāk. Ietekmes izvērtējums nav ņēmis vērā visus šos blakus apstākļus. Īpaši tad, kad mēs runājam par to, kā šādu limitu noteikšanu varētu ietekmēt dažādo sistēmu funkcionēšanu, eh, eirozonā. Piemēram, ja šāds limits tiek noteikts, piemēram, apvienotajā karalistē, kur uh, eh, kreditkāršu izmantošanas biežums ir daudz uh, lielāks nekā varbūt kādā citā valstī, un tur šīs te sekas varētu būt stipri atšķirīgas, tā kā mēs vēlētos par to vairāk informācijas. Mēs joprojām saglabājam šo te uh, no, ierobežojumu noteikšanu. Uh, taču mums ir nepieciešama papildus informācija, lai būtu pārliecība, ka mēs ejam pareizā virzienā. Paldies, Pablo! Nu, protams, esmu gatavs ierasties parlamentā un detalizēt runāt par šiem jautājumiem, bet no sākuma liekas, ka viss tā lieta ir ļoti sarežģīta, bet praksē īstenībā viss ir vienkārši. Eh, Labuma gūšanas no dominējošas eh, stāvokļa tirgū nozīmē, ka eh, galvenie spēlētāji, kas nodrošina debitkaršu un kredītkaršu darījumus, Eh, tiem būs eh, vairāk jāiesaistās. Ja jūs vēlaties iekasēt līdzekļus no patērētāja, ja tas lieto karti, nevis, ja tas maksā skaidrā naudā, tad tas ir saistīts ar noteiktām izmaksām, kuras savukārt var sekt kredītkāršu kompānijas. Jo galu galā tiek samazināts izmaksas, kas rodas no skaidras naudas apgrozīšanas. Mēs vēl pagaidām negatavojamies piedāvāt eh, regulas priekšlikumu, bet pirms tam, ņemot vērā visas šīs te uh, antimonopola lietas, ko mēs esam iztījuši, piemēram, runājot par Mastercard, uh, kur tirgus tiek ļaunprātīgi izmantots, jo e, šīs te cenu noteikšana e, par karšu izmantošanu ir ļoti necaurskatām. Patērētājs principā nekad īsti nezin, ko un cik tad no viņa novelk kompānija, kas izdod šo kredītkarti. Un jāsaka, tirgotāji ļoti veikli šīs izmaksas pārceļ uz pircējiem, nevis paši tās maksā. Uh, Un uh, patērētājiem par to nav nejausmas. Tā kā mēs turpinām par to strādāt, mēs esam veikuši izmeklēšanu, uh, antimonopolu izmeklēšanu, bet jāatcerās, kas ir noticis ASV jāsaka, ka pasākumi, kas vērsti pret monopolu stāvokļu izmantošanu, nemaz nav izrādījušies tik efektīvi. Tāpēc mūsu prāt regula būtu labāks līdzeklis un e, komisārs Barņē un stādīja priekšā komisijai šo te ideju. Jā, ir sarežģītas detaļas, par tām ir jārunā. Es labprāt pirms ierastos un detalizētāk par to visu izstāstītu un paskaidrotu, kādēļ mūsu prāt šī regula ir laba doma. Uh, un kādam ir jābūt e, šim te, šiem te noteiktiem ierobežojumiem, e, un kāpēc tieši tādiem ierobežojumiem, kā izklāstīts priekšlikumā. Paldies, sociāldemokrāta grupas vārdā Līs Ferēra, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Ļoti jauki jūs redzēt mūsu vidū. Gribēju jums uzdot kādu jautājumu. Eiropas bankās notiks tās augtais kvalitātes pārskats pirms ieviest vienoto uzraudzības mehānismu. Ko jūs par to domājat? Kā tiek interpretēt konkurences noteikumu saskaņā ar likumdošanu? Vai um, akcionāru akcijas varētu uh, zaudēt vērtību un eh, kas notiks arī, piemēram, ar galvotājiem. Vai nevarētu notikt tā, ka pirms stāsies spēkā šī uzraudzības sistēma, dalību valstīs eh, varētu izveidoties eh, nelīdzsvarotība. Otrais jautājums. Vai nevarētu būt tā, ka tiešā rekapitalizācija būs saistīta ar uzraudzības mehānismu? Manuprāt, tāds starpvaldību mehānisms, kas būtu uh, saistīts ar rekapitalizāciju, varētu novest pie visai uh, sarežģītas situācijas izveidošanās. Es gribēju uh, uzzināt atbildi. Eh, como ha anunciado el Banco Central Europeo. Jā, paldies, Ferēras kundze. Kā ECB ir paziņojusi, kā Mario Draghi ir paziņojusi, viņš eh, par šo jautājumu uh, jūs informēs, ierodoties pie jums personīgi. Uh, Pirms uzņemties vienotā uzrauga lomu Eirozonā, ECB nolēma izveidot, e, veikt tādu visaptverošu analīzi, nu varētu teikt tādu veselības pārbaudu visai banku sistēmai. Īpaši e, tās bankas, kuras tieši uzraudzīs ECB, un te mēs runājam par apmēram 136 bankām. Varbūt šeit vissvarīgākais ir aktīvu kvalitātes pārskats. Tātad tiek pārskatīti aktīvi, kas ir banku rīcībā, un tiek veikts tātad šis te stresa tests. ECB izveido stresa scenāriju bankām. Un pēc tam, pēc šī te izvērtējuma, būs iespēja novērtēt, kādā uh, veidā banks tiek galā ar mm, kapitāla prasību normām un kā tās tiek eh, galā ar tiesību aktos noteiktajām eh, prasībām. Pēc stresa testiem tiks veiktas analīzes, eh, tās veiks pat ECB. Un Acīm redzot, eh, pēc šiem hipotētiskajiem scenārijiem varēs spriest, kādā veidā bankas tiks galā ar eh, šādām stresa situācijām. Ja bankas nevarēs tikt galā šajā scenārijā ar radušo situāciju, tad tiks noteikts, ka viņiem ir vajadzīga piesardzības rekapitalizācija un eh, kapitāla uh, palielināšana, lai viņi varētu pārvaldīt eh, šādas te stresa situācijas, ja tādas notiktu reālajā dzīvē. Tālāk runājot par vadlīnijām, mm, ko ir izdevusi komisija par valsts atbalstu finanšu sektoram, banku sektoram. Eh, tur tā pamatoma ir tāda, ka ja ir rekapitalizācijas situācija vai arī eh, banku uh, glābšanas situāciju vai banku likvidācijas situāciju, tad, uh, lūk, ir jāatrod atbildes uz virkni jautājumiem. Varbūt, ka bankai ir vajadzīgs papildu kapitāls, un ja tā, tad tai ir jābūt kapitalizācijas plānam. Tālāk eh, ir jāizanalizē un jāizvērtē valsts atbalsts, kas būtu nepieciešams, un tad jāpieņem lēmumi par to, cik realizējams ir restruktūrizācijas plāns. Un e, šim te restruktūrizācijas plānam ir jānodrošina tas, lai banka atkal varētu kļūt dzīvotspēja un darboties tirgos bez e, tālākas rekapitalizācijas vai e, bez valsts palīdzības. Tātad valstī, bankai ir jāpilda attiecīgi izvirzītās kapitāla pietiekamības prasības jābūt konsultāciju procesam ar akciju turētājiem, ir jāizskata visi finanšu pārskati, lai pārliecinātos, ka nepieciešamie resursi ir bankas rīcībā. ir jāplūko arī hibrīdprodukti, kas ir bankas rīcībā, un jāizvērtē, kādas ir attiecības starp aktīviem un pasīviem un jāskatās arī, ko, eh, piemēram, obligāciju turētāji varēs, eh, kāds varētu būt obligāciju turētāja pienesums. Un lūk, šie pasākumi eh, ir jāizvērtē uzraugam, ieskaitot, kā es jau minēju, restruktūrizācijas plānu. Tikai tad komisija varēs pieņemt lēmumu par, valsts, par, par atļaujas sniegšanu valsts atbalsta sniegšanai. Un kreditoriem un ieinteresētajām pusēm, tātad ar visiem viņiem ir jākonsultējas, ar, ar, arī ar akciju turētājiem. Tātad tur var izskatīt vairākas iespējas pēc tam, ja nepieciešams valsts atbalstu vienas valsts līmenī vai uh, eh, starptautisko palīdzību. Nu, kā piemēram, Spānijas gadījumā kādu probu piešķīra nepieci, nepieciešamo at, tātad atbalstu Spānijas bankām, bet jebkurā gadījumā tas tomēr paliek Eiropas instruments. Un tie ir instrumenti, eh, kas nenāk no paša sektora vienpusēji tas ir radīts eh, tātad demokrātiskā ceļā. Es domāju, ka tas ir labs ceļš, kā virzīties priekšu, un ja mēs runājam par riskiem, kas pašlaik izskatās, un kas eh, nodokļu maksātājiem atņem līdzekļus, lai varētu glābt dažādas bankas, šobrīd ir runa par 60 bankām Eiropā, Eiropas pilsoņi negrib uh, sekt visus šos riskus. Viņi grib, lai šie resursi būtu viņu rīcībā, lai nākotnē bankām būtu pašām savi resursi un lai bankas pašas par sevi varētu parūpēties. Jo šobrīd uh, banku glābšana galvenokārt ir veikta par uh, nodokļu maksātāju naudu. Tādēļ politiski būtu vēlams virzīties šajā virzienā, un arī mūsu direktīvā ir klauzula, kas nosaka, ka situācijā, kad uh, ir noteikta hierarhija, kurā brīdi, ku, brīdī, kurām spēlētājiem jāiestaistās bankas glābšanā, iespējams, ka ir jāņem vērā visi riski, bet vairumā gadījumu, eh, vismaz saskaņā ar manu pieredzi, nu jau pārāk ilgu laiku, mēs esam izmantojuši eh, sistēmiskos banku modeļus, kas īstenībā nemaz nav sistēmiski. gribēju vēlreiz par eh, uzraudzības mehānismu atkārtot. Mēs un instrumento intergubernamental. Mums vajadzēs atgriezties vēl pie šī jautājuma. ISM ir starpvaldības sistēma un dalību valstu lēmumi ir pakļauti ESM. Es jau minēju Spānijas gadījumu un MOU īstenošanu kur bija iesaistīta Spānija laikā no septembra līdz decembrim pagājušajā gadu, un ESM piedāvāja līdzekļus Spānijas gadījumā, tā lai viņi varētu rekapitalizēt bankas. Konkurence iekšējā tirgu, vai ne tā? Ja jūs lēm, pieņemat šādus lēmumus, pamatoties citiem kritērijiem, piemēram, politiskiem kritērijiem. Jā, interesantas debatas, saka Almūnijas kungs. Nu, galvenais aspekts šeit ir eh, šis bankas savienības projekts. Cerams, ka tas sāks darboties pēc iespējas ātrāk. Mums nepie, nepieciešams lauzt šo saikni starp suverenoju valsts parādu un banku bilancēm. Jo valsts finansējums eh, šobrīd šo saikni pāraut nespēja. But ultimately money from the ESM or... Bet beigu beigās līdzekļi no ESM joprojām tomēr ir valsts līdzekļi, vai ne tā? Tieši tāpat arī tie līdzekļi, kas nāk no banku apkopotajiem līdzekļiem. Tie tomēr ir dalībvalstu resursi, ne? ja mēs tā uzmanīgāk paskatāmies uz to. Ja vien tie nav līdzekļi no ES budžeta, tad tie, protams, ir valsts um, resursi un pakļauti attiecīgi valsts resursu kontrolas noteikumiem. Un ja no ES nāk šie līdzekļi, tad viņi nav pakļauti šiem kontrolēm. Nē, tādā gadījumā nav šīs selektivitātes. Uh, Tad ir eh, citi noteikumi, kas attiec uz ES līdzekļiem. Uh -huh. Un tad kaut kā panākam vienlīdzības starp tiem, kas ir un kas nav Eirozonā. Un tad nonākam pie Aldas grupas, lūdzu. Varam. Priekšādā tā saka Tremosas kungs. Komisārkungs, priecājos jūs šeit redzēt. Man tiešām tādas siltas atmiņas no tās reizes, kad jūs te viesojaties iepriekš. Kopā ar Andresu Švābu jūs ieradāties uz konferenci, ko mēs organizējam. Tas bija par Google lietu. Un Andresam droši vien arī būs jautājums par šo tēmu vēlāk. Es gribu runāt ar jums par MVU un procentu likumiem. Pēdējie dati no ECB, tas ir šī gada decembra dati, liecina, ka MVU kas pieprasa aizņēmumu zem 1 miljonu eiro, tātad mazākā summā, maksā 2,7% vai kā procentus vairāk. Un kā katalāņu deputāts nāka no reģiona, kur ir ļoti daudz MVU. Un tad nu vienmēr ir jautā, šis jautājums parādās sarunās ar MVU. Šeit skatāmies uz jautājumu, kas attiec uz konkurētspēju. Uh, MBU vēlas zināt, kāpēc tas tā ir, ko komisija var teikt, vai pastāv kāda cerība, ka šo jautājumu par to, ka procentu likums MBU ir augstākas, var atrisināt. Paldies, priekšādās paldies, Tramosas kungs. Pirmām kārtām precizēšu. Ļoti priecājos piedīties konferencē, ko jūs ar Andras Švābu organizējat, bet es neteicu ka bija principā panākt vienošanās par Google. Nē, Google bija nācis klējā ar virkni priekšstu saistību priekšlikumiem, ko mēs šobrīd analizējam, bet vienošanās panāktu principā vēl nav. Par MVU runājot, nu, protams, ir skaidrs, ka Eirozonā, ja runājam tieši par Eirozonu, tad tur ir ļoti daudz dažādu apstākļu, kas tiek piemēroti kreditēšanai īpaši. E, eh, MVU, kam nav tieši piekļuvs kapitāla tirgiem un šīs grūtības ar piekļuvu kapitālam, protams, ir sasaistītas ar dažādiem iemesliem, cēloņiem. Pirmām kārtām gribētu teikt, ka tas ir saistīts ar finanšu iestādēm un to stabilitāti. Šīs iestādes ir atš ļoti atšķirīgas katrās dalību valstī un tirgos. Tāpēc, ja daļēji šī banku sistēma šobrīd tiek restruktūrēta, Un savukārt otra daļa šādas banku sistēmas tajā pašā valstī iet cauri grūtībām un kapitāla rādītāji diezgan eh, ļoti jāpielāgo, lai eh, nenonāktu maksātnesēs, tad, protams, spiediens uz pašreizējiem resursiem ir ļoti liels un bankas nespēja tik lielā mērā aizdot līdzekļus MVO. Otrs iemesls ir saistīts ar resursu iegūšanas izmaksām. Reizēm šie resursi, īpaši tad, ja tie nāk no bankām, kas pievēršas MVU finansējumam, izmanto līdzekļiem depozītus. Tas nozīmē, ka izdevumiem nevajadzētu būt pārāk lieliem. Kaut gan atsevišķās jomās arī ja šajā ziņā pastāv grūtības. Bet dažām kreditēšanas iestādēm ir nepieciešamība doties pēc līdzekļiem uz kapitāla tirgu, un tur, protams, šīs likmes ir pilnīgi citādākas. Tur to pamatā nav stabilitāte vai, nu, lūk, saprātīga darbība, kas konkrētie kredīti iestādā, drīzāk tās ir saistīts ar risku prēmijām. Tajā valstī, kur ir šo banku mītnes vieta galvenais birojs kopš 2012. gada risku prēmijas ehm, arī tajās valstīs, kur tās bija visaugstākās, ir krietni samazinājušās, bet tirgi joprojām ir ļoti atšķirīgi, varbūt ne tik ļoti, kā tas bija pirms gada, bet tomēr starpības joprojām atšķirības pastāv un tas ietekmē kredīt līdzekļu izmaksas. Tāpat arī jāskatās uz finansēšanas grūtībām, uz to, ka ar vienu samazinās kredīt plūsmas kopumā un cik grūti saņemt aizdevumus Tas jāņem vērā tad, kad skatāmies arī uz pieprasījumu pusi. Tātad pieprasījums un piedāvājums, tas ir monētas divas puses, ir tādas valsts, kur, piemēram, augsts uh, kredītu neatmaksāšanas līmenis vai, piemēram, ir 0% izaugsmas līmenis. Tad, protams, arī pieprasījums pēc aizdevumiem ir ļoti neliels. Un tas nozīmē, ka nepastāv motivācijas bankām darboties jo tām arī ir kaut kāda zināma marža kreditēšanas ietvaros. Bet tā sastops arī ar riskiem. Tas viss jāņem vērā. Protams, ja mēs domājam par MBU, tad viņi vairāk domās par piedāvājumu nekā par pieprasījumu. Ja jūs esat banka, tad savukārt būs gluži otrādi. Un, attiecīgi, viss šī perspektīva mainās atkarībā no tā, ar ko jūs par to runājat. Vislabāk, protams, būtu panākt atbalstīgu līdzsvaru starp abām pusēm, un tas arī ir mūsu uzdevums. Paldies, turpina priekšādētā, tālāk EKR grupas vārdā Vikīv. Komisār kungs, paldies, jūs tiešām pēdējos pāris gadus esmu bijis ļoti aizņemts, un par to es zināmā mērā priecājos, jo uzskat konkurences politiku par ārkārtīgi svarīgu jūsu darba daļu. Tas svarīgi, lai pārliecinātos, ka ir vienāds spēles noteikumi vienotajā tirgū. Un man ir virkne jautājumu šai kontekstā, ko gribu jums ir uzdot. Man prieks, ka jūs varēsiet to darīt. Viens jautājums, ko uzskatu par ārkārtīgi svarīgu tieši šobrīd, ir jautājums par nākamo kodola enerģijas paudzi. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs izmantojam objektīvu distanci, nodrošinam vienādus spēles noteikumus un jāpārliecinās, ka ilgtermiņa investori visa veida enerģijas iegūšanas eh, punktos var pieņemt informētus lēmumus. Un lēmumu, protams, jāpieņem pietiekami strauji, bet uz vienādiem spēles noteikumiem. Tāpēc vai jūs varētu man apsolīt, ka tie lēmumi, ko jūs pieņemsiet attiecībā uz kodolu politiku, tiks izdarīti uz vienādiem spēles noteikumiem, ka tie atspoguļos to faktu, ka dalība valstīm ir tiesības saskaņā ar līgumu pašām lemt, kā, no, kā veidot savu enerģijas kokteili, un ka tas notiks pamatojoties uz neitrālām tātad tehnoloģijām, nebūs priekšrok vienai vai otrai tehnoloģijai. Nu, un, protams, ka mēs mm, gaidi, gaidām komisijas nomainīšanos, vai jūs redzat kaut kādu laika grafiku, nu, vai paredzat, ka šis viss jautājums varētu pāriet nākamās komisijas mandāta rokās. Un kāds tad būs jūsu lēmums šai kontekstā? Jā, paldies. Gatavojam jaunas vidas un enerģijas pamatnostādnes un vārds kodolenerģija ir ļoti daudz debašu degpuntā. Izraisa daudz spriedzes emociju. Un es vienmēr savu analīzi mēģinu, mēģinu pasniegt tādā pieklusinātā veidā, pēc iespējas vēsā, augstasinīgāk, nu tā, bez tādām eh, paša savām idejām par enerģijas kokteili. Nu, man ir pašam savas privātās domas jāslēpj. Man jārespektē līgums, kurā teikts, ka katra dalība valsts ir pilnībā izvē, tiesīgi izvēlēties, kādu enerģiju tā vēlas izmantot, ko tā, kam tā dod priekšroku. Un tas arī ir tas iemesls, kāpēc es ehm, komisijas dienestiem un nevis sabiedrības vērtējumam nodevu pirmo eh, uzmetuma uzmetumu. Uh, par vides un enerģijas pamatnostādnēm. Lūdzu, kom, konkurences ģenerāldirektorāta eh, dienestus izvērtēt iespējamos kritērijus, kas tiktu piemēroti, piemēram, investīcijām kodolenerģijas jomā, ja šāds priekšlikums būtu eh, tiktu saņemts. Tātad eksanta kriterija pārskatām noteikti varētu mums palīdzēt. Un nebūtu visas šīs emocionālās diskusijas, spriedzes un tā tālāk. Tā mēs varam vienkārši skaidru un gaišu visiem pateikt, lūk, komisija katrā gadījumā atsevišķi izvērtēs situāciju, priekšlikumu par iespējamām investīcijām kodolenerģijā atbilstīgi līgumam ņemot vērā diskusijas un daudz maldinošās informācijas, esmu paredzējis eh, provocēt tādas saprātīgas un racionālas debatas. Lūkšu kolēģis un nu, komisāru kolēģiju šeit to jau darīju septembrī. Lūdzu, pilnībā svītrot vārdu kodol, no, šos vārdu kodola enerģiju no enerģijas un vidas eh, pamatnostādēm zinot jau iepriekš, ka saņemšu vismaz vienu priekšlikumu, kurā būs paredzēts, sa, iekļauts saprātīgas ba, nu, šaubas par valsts atbalstu sniegšanu šādiem projektiem. Gribu izvērtēt šo priekšlikumu un arī citus, un darīšu to tikai pamatojoties uz līguma nosacījumiem. Tātad respektēšu dalību valstu kompetences un prerogatīvas. Tās ir vienīgās, kas var lemt kāda, eh, kādas enerģijas avotus tās izmanto savā teritorijā, jo otrām kārtām šī enerģija var tikt izmantota ar vai bez valsts atbalsta. Ir visas šīs ārējās īpatnības, eksternālās ārējās izmaksas, ir eh, varbūt vienam otram eh, enerģijas avotam lielāks nekā, iekš, nekā iekšējās izmaksas, bet nu, tātad visu, visu pamatošu uz līgumu. Uh, Esmu saņēmis Lielbritānijas valdības priekšlikumu, esmu sācis to analizēt. Varbūt citu priekšlikumu tam sekos. Es zinu, ka ir arī citas dalībvalsts, kas šobrīd apsver iespēju izvietot līdzīgas programmas. Un, bet nevar jums nekā pateikt, kad tas notiks, kad man būs gatava nostāja, analīze jānorisinās klusi, pieklusināti, padziļināti, tāpat laikā jāņem vērā visa veida argumenti, ko liek priekšā dalība valsts. Un ne tikai šīs dalībās argumenti jāņem vērā arī cita veida viedokļi citos komisijas dienestos un, ies, un arī citu iesaistīto pušu viedokļu, tāpēc ierosināšu kolēģiem, kā arī maniem pēctečiem, nu, tad tālāk par to lemt. Nezinu, kad šis lēmums varēs tikt pieņemts. Thank you very much. Now for the... Liels paldies! Tālāk Filips Lamberts zaļo grupas vārdā. Nu, jums jau burtiski no mutes izņēma šo kodolenerģijas jautājumu. Nē, nē, tā gluži nebija, bet man liekas ļoti īpatnēji, ka tāda pro tirgus atbalstoša aktīvista vīka jāizstāv tādu enerģiju, par kuru, šo, kuras ietvaros šobrīd neviens projekts nav iespējams bez valsts atbalsta. Komentārs no Vikijas Fordas puses, tūkiem, no zināms, jūs atbalstāt tirgu, kad jums tas ir izdevīgi, bet ne tik ļoti, kad tas jums nav izdevīgi. Komisār kungs protams, vēlos zināt konkrētus skaitļus, ko nu, konkrēti precizējiet to, ko jūs teicāt ievadvārdos. Mani interesē, protams, jautājums par to, ko mēs darām eh, Banku Savienības veidošanas jautājumā. No vienas puses, lūk, ir šīs rīcības vadlīnijas banku sektoram. Es domāju, tas ir ļoti labi, ka jūs tās esat lūk laidis klajā. Uh, Bet gribu uzdot šādu jautājumu. BRD direktīvas ietvaros parādās jautājums par to, cik tālu šāda veida banku glābšana var tikt īstenota, un vai tā ir tāda kā pēdējā iespēja tajos gadījumos, kad lūgu bankas sagrums var apdraudēt kopējo finansiālo stabilitāti valstī. Jo, protams, ka finansiālā stabilitāte arī var būt tāds aizbūdinājums, ko var izmantot, lai darītu pilnīgi jebko, ja šis aizbūdinājums arī līdz šim ir izmantots reizēm diezgan ļaunprātīgi. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu kāds šķīrēties, kas ļautu pateikt, kādā gadījumā tiešām pavisam objektīvi šī finansiālā stabilitāte tiek apdraudēta un kad nē. Tā lai nebūtu šāda iekš, glābšana ar iekšējiem līdzekļiem, nu, ne, netiktu izmantota, aizbildnotos ar šo kritēriju. Protams, tāpat laikā es domāju, ka varbūt komisija varētu šis, būt šis šķīrētiesnis, nu, tādā vispārējā kontekstā. Tātad, ja šīs direktīvas ietvaros parādītos iespēja izvairīties no kaut kāda veida finansiālas katastrofas, nu tad varbūt kaut kādā zināmā mērā šo glābšanu ar ārējiem līdzakļiem varētu veikt. Mm, bet varbūt tad tā būtu komisija, kas autorizētu šādu rīcību. Un, ja finanšu stabilitāte tiek apdraudēta, tad tā ir viena lieta, bet otra lieta ir, cik lielā mērā tad var izmantot valsts atbalstu un cik lielā mērā šāds atbalsts un rīcība atbilst nepieciešamai rīcībai. Un tātad mans jautājums ir par to, kāda komisijas loma šādā gadījumā būs šādu lēmumu pieņemšanā, vai varbūt labāk nodalīt šos uzdevumus un teikt, ka lūk, tas ir tirgus, kam pašam ir jāņem, jālem par to, kad ir apdrautāta finansiālā stabilitāte un kad tiek īstenoti valsts līdzekļi, lai glābtu banku, jeb varbūt. Vai varbūt jūs būsiet tas, kas pieņem, jū, tie, kas pieņem šo lēmumu? Nu, tātad gan par to, vai finansiālā stabilitāte ir apbalstīta, kaut gan tas, protams, neatbilst jūsu īstenībā, jūsu kompetencē, jeb, eh, un vai tiek nodrošināta atbilstība līgumam. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs, protams, komisiju uzskatām par tādu kā federālo pārvaldību uh, Eiropā, un viņiem labprāt mēs šādu uzdevumu arī piešķirtu. Lielas paldies, saka Almuņas kungs. Ievardvardos aizmirsu pieminēt, eh, ka šie skaitļi, ko minēju, izriet no Eurostat publicētajiem datiem katreiz, kad es atsaucos uz skaitļiem, un šķiet Eurostat nāk klajā ar datiem divreiz gadā, tad deficīta un valsts parādu skaitļi ir tieši, tieši Eurostat dati. Šajos komisijas preses relīzēs vienmēr tad ir pieejama arī kaut kāda pielikuma jau no 2008. gada. Toreiz es vēl biju atbildīgs par statistiku. Uh, Tur ir runāts par ieņēmumiem, izdevumiem, visu šis iespējamā riska rezerves. Un beigu beigās vienmēr tad es arī piemetenu klāt vēl informāciju, kas mums ir mūsu ģenerāla direktorātā attiecībā lūk uz valsts kapitāla skaitļiem, kas tikuši ieguldīti, nu, piemēram, attiecībā uz Skotijas Karalisko banku, Anglijas centrālo banku un tā tālāk. Tad es cenšos pārgrupēt tos datus, kas ir pieejami zināmās tabulās, tādā saprātīgā, salasāmā veidā. Tā, lai to saprastu gan jūs, parlamentārieši, gan arī, lai varētu tos izmantot dialogu ar pilsoņiem, kurus reizēm vienkārši pārbiedē visi šie milzīgie statistikas datu um, daudzumi. Jo, ja vēlamies vērsties pret sistēmisku risku, tad nedrīkstam, protams, ļaut arī bankām sagrūt, ja tās ir sistēmiskas. Nu, tāpēc jāizmanto zināmas skaidrs. Un līdz Ziemassvētkiem esmu e, gatavs jums nosūtīt e, nu, papildus informāciju visai lūk jūsu ekonu komitejai e, tabulu ar skaidļiem, kas droši vien jums palīdzēs labāk izprast visu šo situāciju tālāk. Jautājums, ko uzdevāt par šo banku noregulējumu mehānismu? Pēdējais. Uh, lūk, tas ir šī direktīva attieksies, protams, uz visām 28 dalību valstīm, un tur ir saraksts ar šiem glābšanu ar iekšējiem līdzekļiem un banku noregulējums uh, nosacījumi bankas, kas nevar turpināt darboties, kam ir vajadzīga pārstruktūrēšana, kam jāmaina biznesa modelis, kam ir e, jāmaina, jāsakārto bilants un tā tālāk, pat ja tas ir valsts sektorā. Nu, lūk, un direktīva šeit ļoti skaidri parāda, ka ir vesels saraksts, tātad tāda secībā minēta pasākumi un puses, kas tad piedalās bankas glābšanā ar iekšējiem resursiem. Otrā sarakstā, šajā pašā direktīvā E, otrs saraksts ir krietni īsāks. Tas ir īsāks tāpēc, ka šobrīd ir pārējais periods. Jūs ar padomu paši lemsiet, kad būs gala datums, kad stāsies spēkā šis banku noregulējuma mehānisms. Bet pagaidām direktīvā, nu, lūk, paredzēt šis pārējais posms. Un tas piemērojams arī bankām, kas tiek rekapitalizētas piesardzības dēļ piesardzības principu dēļ šī banka ir spējīga darboties, bet piesardzības pēc, nu, saskaņā ar stresa testiem, piesardzības principu piemērojot, vajadzētu tomēr pārstruktūrēt kapitālu. Šādos gadījumos ir tikai loģiski, ka tiek izmantots, protams, glābšanas mehānisms ar iekšējiem līdzekļiem, ar akcionāru līdzekļiem. Un mēs, lūk, esam par piemēru ņēmuši Spānijas eh, piemēru 2012. gadā Un tur arī runājam par, par lūk, darbspējīgas bankas rekapitalizāciju un pārstruktūrēšanu. pastāv arī šobrīd e, tāda banka Nīderlandē, pie kā mēs strādāsim, un Nīderlandes valdība šobrīd, lūk, ir spiesta saviem līdzekļiem, akcionāru līdzekļiem šo banku pārstruktūrēzēt, rekapitalizēt, tā, lai tai būtu atbilstīgs kapitāla daudzums, sekojiet līdz šim Spānijas modelim un attiecīgajām direktīvu norādām. Tātad sarakstā, lūk, ir minēti visi šie akcionāri, eh, obligāciju turētāji. Šis saraksts ir ļoti eh, salīdzoši īs, un tas arī ir pareizi. Tas ir daudz īsāks nekā tas saraksts, kurš iekļauts banku noraglējuma mehānismā aprakstā. Kas tad lems? kad ban bankai ir ja, piemērojams noregulējuma mehānisms. Par to jums arī vēl jāspriež, būs apspriežot šī direktīva. Kas spriedīs par to, vai var autorizēt noregulējuma mehānismu izmantošanu, jeb piesardzības rekapitalizācijas gadījumā finanšu stabilitātes nolūkos, iespējams tomēr nedaudz likt pie malas šos akcionārus un, un visus obligāciju turētājus. Nu, tā ir komisija, jo tā ir mūsu ekskluzīva kompetence šobrīd. Bet, protams, ka tad, kad runājam par riska definīciju attiecībā uz finanšu stabilitāti, nu tad mēs, protams, apvirinām, ar ko tad mēs runāsim, runāsim ar ECB nenoliedzami. jo, nu, viņi Frankfurtē, protams, par to ir krietni labāk informēti. Nevar teikt, kā tā, ka tā tikai komisija, kas atbildīga par, š, kas tad noteiks, vai ir apdraudēta finanšu stabilitāte vai nē, bet ja radīsies šaubas par to, kā interpretēt šo finanšu stabilitātes koncepciju, tad tādā gadījumā komisija, protams, arī būs kāds vārds sakāms. Nu, vismaz šajā kontrolas posmā. Nē, jautājums bija tāds. Ja izmantojam šo glābšana, eh, sarakstu iekšēji, glābšanai ar iekšējiem līdzekļiem. Vai tādā gadījumā tieši jūsu ģenerāla direktorāts būs tas, kas pilnībā apspriedīs un lems par to, kas tiek izmantot šajā gadījumā. Jeb tas būs arī, piemēram, tirdzniecības ģenerāldirektors Lamberta kungs. Komisijas lēmums ir koleģiāls lēmums, visi 28 komisāri piedalās lēmumu pieņemšanā viens komisārs liek priekšā lēmumu projektu pārējiem kolēģiem, nu tas, kas varbūt, tas varbūt konkurences eh, komisārs, bet tad eh, komisāru kabinetā par to tiek lemts. Tur mēs eh, no tehniskā aspekta to apspriež dienest un izstrādā nianses, bet lēmumu pieņem komisāru kolēģi. Mums ir politiska atbildība visiem komisāriem kopumā par šādiem lēmumiem. Uh, Paldies. Jā, tas ir ļoti aktuāls jautājums, tādēļ atbilde prasīja visai garu laiku. Varbūt, ka vajadzētu tagad mainīt tematiku, došu vārdu Andrejasam Švābam no ETP grupas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Varbūt, ka es arī varu uzdot kādu aktuālu jautājumu, bet tas nav saistīts ar bankām. Vēlējos atsaukties uz Almunijas kunga ievadvārdiem. Gribēju pavaicāt trīs jautājumus. Brilliant. Um, I have three points that I would like to address. Trīs jautājumi. Pirmām kārtām vēlējos uh, uzteikt uh, saprašanās memorandu, kas tika noslēgts ar BRICS valstīm. Uh, Un es ceru, ka kādā brīdī visas BRICS valstis būs to parakstījušas, jo Eiropas um, ekonomikai, kas ir tāda iekļaujoša, tas patiešām būtu svarīgi, lai uh, konkurences politika tiktu kontrolēta un īstenot visā vietā, visās vietās. Tas bija pirmais komentārs drīzāk, nevis jautājums. Otrām kārtām vakardien mums notika diskusijas par nošķiršanu starp kolektīvo prasību celšanu un par turpinošajām, eh, turpinošajiem pasākumiem saskaņā ar direktīvu. Es gribēju prasīt, kādēļ jūs esat eh, šos principus nodalījis. Daži kolēģi vēlas tos atkal apvienot. Kādēļ jūs šos abus dokumentus esat nodalījis? Un trešām kārtām būšu ļoti lakonisks par Google manam kolēģim un draugam uh, Tremosam jūs teicāt, ka vēl strīds nav atrisināts, bet šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Un ar to rūpīgāk iepazīstoties, jums nešķiet, ka būtu vienkāršāk uh, ievērst uh, eh, regulējumu attiecībā uz meklēšanas mašīnām nekā cīnoties ar ļoti dominējošu tirgus uh, spēlētāju šajos apstākļos. Tas ir jautājums, kas man vienkārši ir jāuzdod, jo mēs kā deputāti, protams, nevaram izsekot tam, ko jūs pārunājat ar Google, un mums ir eh, tādēļ arī grūti izsekot visām detaļām. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai patiešām šāds regulējums nenāk par labu. Paldies, Švāba kungs, atbild komisārs. Pirmkārt, esmu patiešām ļoti pateicīgs, ka jūs eh, runājāt par BRICS. Pagājuši nedēļ uh, eh, Delī es piedalījos eh, trešajā piecu BRICS valstu konkurences iestāžu konferencē, un ir patiešām ļoti saistoši redzēt, ka šīs Uzplaukstošās ekonomikas cīnās ar vienām un tam pašām bažām, ir nepieciešamas ļoti spēcīgas konkurences iestādes un ir jāiedzīvina citu valstu uh, rīcībā esošie kritēriji. Un šis jaunās ekonomikas, uh, viņu ekonomikas iestādes, viņu konkurences iespējas ļoti uzmanīgi seko Briselē un uh, citās valstīs notiekošiemai. Pat ja sadarbība starp mums un ASV, Japānu, Kanādu, Austrāliju jau tāpat ir vienkārši izcila. Bet tajā pašā laikā manas, manu prieku aptumšo raizes, proti, kāda būs sadarbība tieši konkurences jomā starp mums un šo valstu uzņēmumiem. Pirmā valsts, kas parakstīja EMO gandrīz pirms desmit gadiem, tas notika eh, pirms uh, desmit gadiem, tā, tāda bija Ķīna, tagad tur ir trīs uh, konkurences iestādes, mums patiešām ir ļoti laba sadarbība ar šīm iestādēm arī Krievijā. Es nesen biju Krievijā un man bija tikšanās ar uh, attiecīgiem ierēģiem, tad, kad mēs runājam par Gazprom. Uh, Atvainojos. Vai tiešām Krievijā, kas tāds ir iespējams? Jā, bet viņi pieņem lēmumus par 3000 lietām gadā. Jā, jā, tas ir ļoti interesanti. Pat tiešām mums bija daudz vielas pārdomām, viņi ir arī nobežījusies par valsts kontroli un konkurences iestāde izpēt arī šos jautājumus. Protams. Mums ir izveidojušies kontakti ar Indijas atbildīgo iestādi, ir labas attiecības ar Brazīlijas konkurences iespēju iestādi un mēs vēlamies tādas pašas saiknes izveidot arī ar uh, Dienvidāfrikas iestādi. Otrs jautājums. Man ir jāatzīstas, uh, Jā, diemžēl tas nepaliks noslēpums, jo eh, šī sēde tiek traumēta internetā. Jā, pat tiešām man vilšanos eh, sagādāja tas, ka individuālo sūdzību direktīvu prasa tik daudz laika tieši parlamentā. Pirmā uzklausīšana. Tad, kad es stājos amatā, es toreiz parlamentam apsolīju, ka mēģināšu atbalstīt juridis, eh, uz koplēmumu procedūru balstīt juridiskā pamata pieņemšanu. Mēs vienojāmies, parlaments eh, pieņēma ziņojumu, kas pieprasīja, lai mēs nodalām kolektīvās prasības no individuālajām un ar zināmu ietiepību es tam piekritu, ka ir iespējams pieņemt eh, beidzot kaut kādu risinājumu šajā sasaukuma laikā izstrādāju priekšlikumu. Kolēģi to izstrādāja pateicoties manai iniciatīvai. Mēs papildinājām uh, šo priekšlikumu par kolektīvajām prasībām, bet tas nebija tādas juridiskas dabas detaļas. Un kad man šķita, ka vislielākā cīņa notiks padomē, tagad es uzzinu, ka nākamnedēļ nedēļ Justus Lipsijus telpā, nu, ir 99% eh, reāls iznākums, ka būs vienošanās, un tajā pašā laikā esmu nobažījies, ka parlaments savu darbu izdarīs līdz sasaukuma laika beigām. Tādēļ lūkšu jūs, un it sevišķi Švāba kungu, kas ir referents, virzīt lietas uz priekšu, lai būtu auglīgas diskusijas, un lai tas beigās vainagotos ar laimīgu iznākumu ar labām beigām, kā filma pasaulē. Lai jūs eh, sasaukuma laika beigās jau piedāvātu gatavu lēmumu tālāk par Google īsa piezīme. Atbildot Salvas kungam, es teicu, ka kopīgi ar Barņē kungu mēs jau vienojāmies, ka ir nepieciešams regulējums. Esmu sociāldemokrāts. Tātad mani nevar turēt aizdomās par deregulējušu darbību. Bet mēs jau esam savā priekšā šeit redzējuši citus sociāldemokrātus, saka Lamberta kungs. Bet, nu, es neesmu viens no viņiem, es esmu neitrāls. Es atrodos pa vidu starp sociāldemokrātiem, ņemot vērā regulējuma izvērtēšanu. Bet, ja runājam nopietni, nedomāju, ka mums jau tagad vajadzētu eh, domāt par regulējumu eh, meklēšanas mašīnām. Jā, protams, daudz kas notiek, cilvēki, katram, gandrīz katram ir viedoklis, dažiem tas ir argumentēts, citiem atkal nē, bet jā, tas ir izraisījis dzīvīgas diskusijas un eh, katrs uzskata par vajadzīgu pateikt to, ko viņš domā. Un es nevaru pagaidām prognozēt kā atrast uh, kaut kādu risinājumu, kas novest pie laimīgām beigām, kas vainagotos ar regulējumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nedaudz mainīsim secību. Antonio Kansins, uh, varbūt es galīgi aplam izrunāju jūsu uzvārdu, bet ceru, ka piedosiet man. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir daži jautājumi komisāram. Es uzskatu, ka jūsu argumentācija. Man tā ir jāņem vērā, runājot arī par uh, Leipcigas lidostu. Man ir jāuzdod tāds ļoti vispārīgs jautājums valsts atbalsts. Vai tas nozīmē jau kādu iejaukšanos ekonomiskajās aktivitātēs? Ja tā, tad tas varētu novest pie krīzes uh, publiskās un privātās partnerības ietvaros. Kāds tad ir mērķis? Vēlamies radīt pēļņu. Savādāk nebūtu šādu, šādu veidu partnerību. Nevienam nebūtu intereses tajās piedalīties. Un mēs nevēlamies, lai krīzes uh, ietekme pārmestos arī uz to jomu, kas patiešām varētu būt viena no auglīgākajām. Otrs jautājums. Mēs runājam par dažādu veidu infrastruktūras projektiem. Uh, arī par kultūrāliem projektiem, piemēram, muzejiem un tā tālāk. Domājot par dažādiem projektiem, uh, uz visiem no tiem var attiecināt uh, šo nosaukumu infrastruktūru. Protams, mums būs jāpieņem lēmumi, ir platjoslas interneta pieslēgumi, e, varbūt varam runāt par ostām, par lidostām, hidroelektrostācijām, kultūras infrastruktūru un um, muzejiem, kā mēs to varētu īstenot vai eh, uz katru infrastruktūras jomu attieksies atsevišķs regulējums, vai mēs to aplūkosim tādā holistiskākā veidā. Ja mēs runājam par struktūru fondu līdzekļiem, dalību valstu līdzekļiem, jau eh, ir eh, notiek konkursi, uzņēmumi piedalās konkursos. un daudz kas jau ir ieplānots, priekšdarbi ir veikti, un daudzos reģionos esmu manījis tādu visai pamatīgu apjukumu. Jo pēkšņi visi var pieteikties grantiem un ir konkursi. Un tad kāds pieņems lēmumus tā spontāni, iepriekš nesagatavojoties. Uh, Tātad vajadzētu parūpēties, lai cilvēkiem būtu arī kaut kādas prognozēšanas iespējas, plānošanas uh, drošība. Ja jūs varētu nedaudz pastāstīt, kas tad noticis pēdējā laikā, būtu patiešām ļoti pateicīgs un pastāstīt arī par to savā reģionā. Paldies! Paldies, turpina komisārs. Nu, nav vienkārši kontrolēt to, kā tiek sniegts a, valsts atbalsts. Tas ir ļoti grūti, un tad ir EST spriedumi, tie ir jāanalizē, un tad jūs redzat, cik lielā mērā judikatūra ietekmē šos lēmumus. Domāju, ka iepazīstoties ar EST spriedumiem, kas ir domāti ES integrācijas uzlabošanai, jau sākot ar Romas līgumu pieņemšanu ir padarīts patiešām daudz. Mēs nepārtraukti kaut ko aktualizējam, uzlabojam kritērijus, vienkāršojam. Uh, ir e, noteikti ierobežojumi, bet tā pašā laikā ir piedāvāts iespējas. Mēs pie tā strādājam nepārtraukti. Jūs runājat par e, Leipcigas lidostu regulējums attiecībā uz valsts atbalstu un infrastruktūru šeit ir patiešām būtisks. Ir jāatsauc, protams, uz likumdošanu, bet mums ir jāiet vēl tālāk, paturot prātā visas pārējās lietas. Uh, jāpaskatās, kā reaģēs dalību valstis, kādas ir sūdzības un jāskatās, kādas ir ex officio lietas, ja ir konstatēti normu pārkāpumi. Ja ir valsts un privātā partnerība, kur investīcijas tiek veiktas vienādās proporcijās, un arī balstoties uz vienādām normām, tad tas, protams, atcer šo domu pri, valsts uh, atbalsta principu. Bet Ja ir valsts atbalsts, tad, protams, viss loks gulst uz valsts pleciem, un privātiem investoriem ir, eh, viņi var vienkārši berzēt rokas, viņiem nav ne par ko jāuztrauc. Bet, ja visu risku uzņemas privātais investors, tad nav valsts atbalsta. Privātais uh, spēlētājs visu ņem uz saviem pleciem. Protams, kritēriji laika gaitā ir mainījušies kā norisinās, piemēram, valsts investīcijas infrastruktūrā. Nu, pirms 20 gadiem situācija bija savādāka, tad vēl nebija attiecīgas judikatūras. Kā mēs varam uh, līgumos minētos kritērijus interpretēt? Pēc tam EST pieņem savus spriedumus un jāparūpējas, lai operatori uh, varētu eh, labi saprast šos noteikumus, jo, protams, šie cilvēki nevar tik eh, vienkārši tā nospļaujoties izlasīt EST spriedumus. Tur ir jābūt jau kaut kādai juridiskai pieredzēji. Mums ir jāsaprot, kāda ir valsts atbalsta koncepcija. Mēs nevaram te izdomāt kaut ko no jauna. Sistēma ir jāpatur pēc iespējas pāredzamāka un saprotamāka, ir jāvienkāršo uh, arī uh, tas, kas izriet no EST spriedumiem, un noteikti būs arī komisijas paziņojums, kas ir veltīts tieši šim tematam jūsu sasaukuma laika beigās kad būs jau gatavs izda, uzmetums, jūs varēsiet mums palīdzēt, kā jau to esat darījuši neat, neatkārtojums reizes. Protams, ir dažādi infrastruktūras eh, projekti. Pieminētais laicīgs lidosts gadījums eh, ir eh, atšķirīgs. Kulturālā infrastruktūra tā ir infrastruktūra, kas nav pakļauta tirgumu tik daudz, bet vairāk sniedz pakalpojums, tādas vispārīgas intereses pakalpojums. Un vispārīgo izņēmumu regulējums noteikti attieksies uz, eh, šo, uz, uz paziņojumiem par šādām atkāpēm. Un tas, protams, būs aktualizēta, tā būs aktualizēta versija saskaņā eh, salīdzinām ar 2005. gada likumdošanu. Tālāk par platjoslas direktīvu. Tā tika pieņemta pagājušā gada beigās, un nākamajā gadā Mēs ceram pieņemt direktīvas par inovācijām un izpēti, kā arī par enerģiju un vidi. Ir izveidot inovācija, izpētes infrastruktūra, enerģijas infrastruktūru. Mēs jau izmantojam jau mūsu rīcībā esošo judikatūru un vēlamies, lai būtu pēc iespējas augstāks juridiskās noteiktības līmenis. Ja lieta tiek izskatīta reģionālā, vietējā vai Eiropas līmenī tiesā un tiek runāts par valsts atbalstu, nu tad katra lieta ir jāizskata atsevišķi, pirms veicam kaut kādu tādu vispārīgu izvērtējumu. Ir šī bloka izņēmuma regula, kurā ir teikts, ka uh, jā, ir konstatēts valsts atbalsta gadījums, bet nevajag uh, iepriekšēju ziņošanu, ir jāievēro normas, un ja kāds normas neievēro, tad, protams, mums ar situāciju ir jāiepazīstas. Protams, būs noteiktas robežas, kad uh, katra lieta būs jāizskata atsevišķi un jālūdz, lai dalība valsts gal galā pieņem lēmumu. Protams, ir jālas līgumi, ir jāiepazīsts ar judikatūru, bet bieži vien te ir tāda pelēkā zona, ēnu zona, kāds varētu mūs iesūdzēt EST tiesā, un tad jāsaka, ka šī ēnu zona vēl uh, paplašināsies, un tas notiek katru dienu, tas nav nekas jauns. Uh, paldies! Sančes Presero kungs sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! E Komisāra kungs, es gribētu paskaidrojumu no jūsu puses attiecībā uz Banku Savienību un tad eh, attiecībā uz rīcību eh, kaitējuma atliecībā. Nu, būtībā, ja mēs eh, šeit skatāmies uz to, kāds ir ietvars konkurences jomām un vienot uzraudzības mehānismu izveide. Tad, kad mēs runājam par tirgu integrāciju, par patērētājiem un stabilitātes nodrošināšanu, vai mums būs kaut kāds pārējais periods, kur mēs esošajos likuma rāmjos varētu tomēr veikt kaut kādas ārkārtas pasākums un kā nodrošināt e, vienot spēles noteikumus. Mums ir, piemēram, situācija Spānijā, kur tik piemērot kaut kāda noteikta nosacījuma, bet citās valstīs atkal kaut kādi citi. Publikos, ja un determinado, pues se trate de... Un tālāk ar rekapitalizāciju un valsts līdzekļu izmantošanu. Un ja jūs pēc tam gatavojaties šo pašu rekapitalizāciju privatizēt, vai tur būs noteikti kaut kādi laika limiti un tālāk par kaitējumu atliedzību. Nu, mums acīm redzot skaidri ir jāpauž sava nostāja un jārīkojas pēc iespējas ātri. E, mums ir e, šīs te atlaižu programmas attiecībā uz kompensācijām un kaitēm atlīdzību Un e, cik lielā mērā šīs te iecietības programmas var palīdzēt cīnīties ar karteļiem, ar monopolu situācijām. Tātad, cik lielā mērā šīs programmas var būt noderīgas un vai jūsuprāt varbūt vienkārši jāliek tikai sankcijas virsū monopolistiem tā vietā, lai piemērot kaut kādas atlaižu procedūras. Komisārkungs atbild, es domāju, ka e, kontrolēja pār valsts atbalstu bankām un finanšu sistēmai e, stājās spēkā augustā, e, to darbība tiks, un iedarbība tiks pārskatīta, e, un pirms mums e, spēkā stāties vienotais uzraudzības mehānisms būs pārējais periods. Un pēc tam mēs, protams, skatīsimies, vai šīs te augusta vadlīnijas joprojām vēl būs spēkā un uh, vai varbūt tās ir jāmaina. Kas attiec uz Banku Savienību vai daļēji Banku Savienību, komisija uh, pildīs eh, savus pienākumus attiecībā uz valsts atbalsta kontroli, kā to paredz līgumi. Tas, to neviens nevar apšaubīt. ECB neatkarība arī neviens nevar atšaub, apšaubīt, tad, kad mēs runājam par uzdevumiem, ko uh, nosaka Eiropas līgums. Protams, ka mums ir eh, bijuši tādi diezgan grūti laiki, krīzes dēļ, un finanšu institūcijas kuras e, būtībā ir noplicinātas e, nakts laikā, jo vienkārši nav spējušas finansēt savas aktivitātes un nav spējušas uzturēt savu kapitālu, kas nepieciešams tur darbībai. Un e, ir bijis nepieciešams šajās bankās ieguldīt lielus valstu līdzekļus un būs jāpieņem daudz sarežģīti e, lēmumi, un reizēm tas notiek e, nedēļas nogalē. Nu, es ceru, ka tā nākotnē nebūs. Mēs esam aktīvi iesaistījušies, arī parlaments aktīvi ir iesaistījušies procesos. Uh, Bet es ceru, ka mums nevajadzēs šādus pārste, šādus steidzamus lēmumus īstā laikā pieņemt, un cerams, ka šie mm, scenāriji būs drīzāk izņēmums, nevis eh, ikdiena, un cerams, ka mēs neatgriezīsimies 2008. gadā. Taču komunikācijas starp uzraugu, eh, starp ECB un banku, eh, nu tā tad kā uzraugs ECB iesaistīsies. Šiem te kontaktiem, protams, ir jāpastāv visu laiku, 24 stundas diennaktī, un jūs zinat, ka ECB un komisija ir spējuši to darīt, un tā mēs arī turpināsim, ja tas būs nepieciešams. En la experiencia hasta ahora, algún Estado miembro. Un ja mēs aplūkojam e, šodienas pieredzi, kad, teiksim, ir dalība valstis, Nu, cerams, ka mēs vairs nepiedzīvosim šādas situācijas, taču mm, grūtības rodas tad, kad eh, dalībvalsts cenšas argumentēt, un nu, reizēm visā veiksmīgi, ka eh, ar kādu no finanšu institūcijām ir bijušas eh, sistēmiskas problēmas, un tādēļ tās cer, ka tām tiks piešķirts, piešķirt iz, izņēmums, izņēmums status un uh, līdz ar to nevajadzētu piemērot eh, normas, bet lūk šeit vajadzētu atdalīt, nošķirt dažādos stimulus. Eh, atsevišķos, atsevišķos gadījumos darbosies nacionālie uzraugi, jo problēmas koncentrēsies valsts līmenī. Un tas nebūs jārisina Eiropas līmenī. Uh, Šādas situācijas mēs jau esam pieredzējuši, un lai arī kur pastāvētu riski finanšu stabilitātei, mūsu vadlīnijas ir vērstas uz to, lai risinātu situācijas, kad visi kā iziet ārpus kontrolas. Un šajās vadlīnijās ir teikts, ka jā, ja finanšu situācija prasa ārkārtas rīcība, tad arī būs ārkārtas rīcība. Nu, e, mums nav tāda, nu, nevajadzētu būt e, tam tā, ka cilvēkiem, tad nodokļu maksātājiem vienmēr ir jāmaksā e, un jāglāb bankas un jārisina banku problēmas. Gal galā šie cilvēki vienreiz būtu no tā visa jāapbrīvo, un finanšu institūcijām pašām ir jābūt tām, kuras risina problēmas vispirmām kārtām. Lamberta kungs arī jau to pieminēja iepriekš. Šī te ideja par privatizāciju un privātām kapitāla injekcijām, to mēs redzējām visu šī procesa un krīzes, proces, krīzes sākumā. Mēs redzējām vairākus piemērus, bet acīm redzot ir vai, jāveic vairāk darba, lai to visu uzlabotu. Uh, bet pastāv iespēja, ka valstīm vairs tomēr nevajadzēs izmantot eh, nodokļu maksātāju naudu, lai glābtu bankas. Tā ir jābūt privātai naudai, un tas ir pats svarā, svarīgākais. Tātad resursi, kurus sākumā uh, piešķīra valstis, lai glābtu bankas, uh, tad mēs zinām, ka apmēram viena trešdaļa no solītajām garantijām Eh, kas tika solītas, tika atbilstoši arī izmaksātas. Konsekvencijas de que el hecho que se quería garantizar eh, se convirtió en sí. Un gal galā situācija bija tāda, ka virkne eh, banku, nu, tomēr nespēja izkļūt no krīzes. Un uh, attiecīgie garantija fondi eh, rezultātā tiks samazināti par vienu trešo daļu. Jā, situācija ir uzlabojusies un tomēr pārāk daudz risku tomēr ir uzlikti pilsoņu pleciem un tas nav labi. Jo zinām, ka ieņēmumi nonāk valsts kasē, valsts kasē pēc tam jāsniedz šis atbalsts. Garantijas nāca no valsts budžeta, Un šie līdzekļi ir tikuši ieguldīti bankā, bet bankas, bet, bet, bet ja ir dividends, tās tiek izmaksātas eh, akcionāriem. Tā kā ir šeit jānosprauž kaut kādas robežas. 125 miljoni eiro eh, par šādu ieņemu līmeni mēs runājam, eh, dividendžu līmeni un, un, un ka tas ir jāmaksā uh, eh, valstoties uz, vai, par to, ka tas ir nopelnīts ar uh, eh, nodokļu maksātāju naudas palīdzību, tas ir pārspīlējums. Runājot par uh, atlaižu programmām uh, cīņā pret uh, kārteļiem, nu, tad tur mums vajadzētu atsevišķi pārunāt, bet ir svarīgi. Uh, lai mums būtu eh, šādas te eh, atlaižu programmas. Bet eh, faktiski ir tā, ka nevar runāt par monopoliem, par karteļiem un teikt, ka lūk ir kompānija X, kas ir atbildīga par monopolu situāciju un viņa pati ir atnākusi un mums izstāstīs par šo problēmu un līdz ar to Eh, iznāk, ka eh, tagad mums eh, būtu jādod atlaides no, no, no paredzētiem sodiem un sankcijām šam, šim te uzņēmumam. Bērtot kungs lūdzu nākamais. Esmu bijis šeit tikai pāris mēnešus gan bet gribu tomēr pieķerties pāris punktiem, par ko jūs runājāt, un teikt, ka, nu, tie ir tādi diezgan nu, tādi robežgadījumi starp jums un barņēkumu, tātad viena vai otra kompetencija nezinu. Un te mēs runājam par koncesijām. Tas, es domāju, ir interesanti visām dalībvalstīm, bet īpaši Itālijai. Skatīties uz resursiem valsts iepirkumu jomā nu, jo lielā mērā šīs investīcijas tiek finansētas ar koncesionāriem. Nu, vienalga, vai mēs te runājam par dažāda veida valsts darbiem, jeb infrastruktūra darbiem, citu kapitālu piesaisti. Bet, lūk, kad koncesija noslēdzas, kad pienāk tās beigu termiņš, uh, tad interesanti paskatīties uz to, kas notiek ar banku garantijām. Jo tās, protams, ir spēkā līdz koncesiju beigām un pēc tam tiek iesaldētas. Un jautājums, ko gribu uzdot, ir šāds, vai nevarētu tā būt, ka mēs varētu aktivizēt tādus instrumentus, kas padarītu iespējamu šo koncesiju pagarināt uz nepieciešamo laika posmu, lai finansētu, piemēram, infrastruktūra projektus un nodrošinātu attiecīgi vajadzīgās garantijas projektu pabeigšanai. Un šāda mm, koncesijas pagarināšanas gadījumā būtu atbrīvot resursi, kas tiem vajadzīgi, un lūk, momentā tiktu arī mobilizēti, un tas atbilst investīcijām. Investīcijām, kas, nu, faktiski it kā jau tiek veiktas parasto mm, konkursu ietvaros, bet kas, lūk, tiek iesaldētas, šie līdzekļi tiek iesaldēti tāpēc, ka koncesija nav tikusi pabeigta savlaicīgi. Un nevar turpināties, kamēr nav atbilstīgs banku garantijas. Paldies, Bertat kungam! Eh, komisārs turpina, kā jau jūs teicāt. Tas drīzāk ir uzdevums iekšējā tirgus komisāram, īpaši, kad runājam par regulējumu. Mēs mēdzam, nu, žargonā teikt eh, tā, ka, lūk, iekšējā tirgus komisārs ierosina tiesību aktus par šo jomu, viņiem ir kompetence, viņu ģenerāldirektorātā, bet tad, kad nonākam pie tā, kādā veidā koncesijas tiek pārvaldītas, piešķirtas un autorizētas juridiskajā ietverā, tad var izmantot daudz ko ļaunprātīgi, var tīri netieši nodrošināt valsts atbalstu. Un lai uz kuru instrumentu mēs neskatītumies, vai trastiem, vai valsts uh, palīdzības e, instrumentu, tad mana atbildība ir redzēt, kas notiek šajās jomās un pētīt šīs lietas. Nu, piemēram, varbūt tāds gadījums, nu, es nezinu, vai tas tagad kļūs par tādu oficiālu izmeklēšanu, ne, bet man uzreiz viena lieta tomēr nāk prātā. Šai gadījumā, nu, piemēram, plašaziņas līdzekļi kādā konkrētā valstī informē par to, ka koncesijas periods tiek pagarināts. Nu, netiek īstenots atbilstīgs konkurss, un neviens cits piedāvājums nevar tikt iesniegts, lai izvērtētu atbilstīgāko piedāvājumu. Un tātad, ja vēlties pagarināt koncesiju, šo piešķīrumu un šī koncesionārs vienīgais no tā gūst labumu, jo viņam ir ekskluzīvas um, tiesības uz to, tad tādā gadījumā, protams, viņiem arī būs ekonomisks labums. Un tas savukārt nozīmē, ka tie ir tā neskaidrīgi nodrošināts valsts atbalsts, un mums šādā gadījumā ir jāiejaucas. Ja, piemēram, varbūt nu, citādāks scenārijs, kur, piemēram, ir tāda koncesija sistēma, kur ietvaros tiek piedāvāta kompensācija valsts pakalpojumu sniedzējiem, tad ne, ja publisks intereses ekonomiskiem pakalpojumu sniedzējiem, uh, tad mums ir jāskatās, kā sākotnēji šī koncesija vispār tikusi piešķirt, lai ir konstatētu, vai te nav bijis kāda ļaunprātīga izmantošana, vai mm, šis pakalpojums niedzējs nav savu pozīciju izmantojis ļaunprātīgi. Tie ir nu regulējošā skatu punktu raugoties, mēs neesam tie, kas sākotnēji sasaistās ar šo pasākumu, bet mūsu kompetence un mūsu pilnvars ir saistīts ar posmu pēc tam, kad šīs koncesijas sāk darboties un pastāv iespēja, ka ir bijis kaut kāda pārkāpums Tailers kundze tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Paldies komisāram. Jūs runājāt jau daudz par šīs dienas jautājumu. Es gribēju runāt par Skotijas valdības šodien publicēto balto grāmatu par Skotijas neatkarību. Un šai dokumentā tiek runāts arī par Skotijas attiecībām ar ES. Skotijas valdība vēlas izmantot 48. pantu, Almonijas kungs, es zinu, ka jūs varbūt tik ļoti cieši ar to nesasnat, bet 48. panta izmantošana ir tā, ko viņi vēlas izmantot. Tālāk, lai īstenotos formālu iestāšanās procesu ES, un viņi grib, vēlas izmantot pašreiz Lielbritānijai piešķirtos, piešķirtās atlaides, viņi vēlas būt arī Schengenā un vēlas arī paturēt daļu no Lielbritānijas atlaides. Viņi uzskata, ka Skotija varētu būt 29. dalībvalsts līdz 20. 2016. gada 24. martam, tātad 18 mēnešu pēc referenta. Es gribētu vaicāt, ko jūs par to visu domājat. Vai ir iespējams, ka šāda jauna valsts varētu pievienoties ES bez iešanas cauri garajam iestāšanās procesam, jo ņemot vērā, ka tā šobrīd ir daļa no ES? Un vai ir iespējams, ka 18 mēnešos šāds process var tikt noslēgts? Paldies, komisārkungs. mēģināt rast tieši vai netieši saiknes starp jūsu jautājumu un manu kompetenci. Es jāsaka, neatrodu šādu saikni. Lambertkungs ļaujas man tomēr izteikties. Jebkurā gadījumā esmu komisijas loceklis, politiķis. Un, ja nu šis jautājums tiktu uzdots tam, komisāram, kas būtu tiesīgs atbildēt visu Eiropiešu varā, vārdā, tad es jums varu pateikt, ko es gribētu, lai šāda persona teiktu. Es gribētu, lai viņš saka, ka mana nostāja pirms ir par vēlu, vēlos mudināt Skotijas iedzīvotājs balsot pret neatkar neatkarību, un otram kārtām, ja nu tomēr, diemžēl, viņi tomēr referendums nobalsotu par, atdalīšanos neatkarību, tad tādā gadījumā tie, kas būs nobalsojuši jā, konstatēs, ka viņi vairs nebūs ES dalībnieki. I think it's clear enough. Muchas gracias. I, paldies, paldies. Es domāju, ka līdz ar to mēs varam nobeigt. Nē, Lambert kungs. Mums... Nu kā tad, lūk, šī te e, konkurence starp Kataloniju, Skotiju un, un citiem tam līdzīgiem reģioniem varbūt, kā tas būtu ļoti labi. Nu, kā beidzis, jūs runājat tikai par reģioniem. Jā, paldies, e, komisāra kungs, tiešām ir bijis liels prieks būt kopā ar jums šajā pēcpusdienā. Mums dažu minūšu pārtraukums un tad nākamais jautājums. So, seguimos con el orden del día. Turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Tas ir 13. punkts. Izskatīsim ziņojumu projektu par Eiropas ilgtermiņa no ieguldījumu fondiem, un Kratas kundze ir referente. Tā kā lūdzu, bez kavēšanās dod jums vārdi. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, sākumā vēlējos teikt sekojošo. Mana attieksme pret komisijas eh, priekšlikumu ir pozitīva un konstruktīva. Šī ir jau otrā reize, kad ir, eh, kad ir, no, ir jau divreiz notikušas uzklausīšanas, lai izgaismotu šo problēmu Un komisija tagad raugās uz dažādām finansēšanas iespējām reālajai ekonomikai. Un šī ir viena no iespējām. Šeit mēs runājam tātad tieši par ilgtermiņa uh, schēmām. Un šeit uh, orientēšanās ir uz uh, ilgtermiņu, un varbūt tieši e, šī virziena Eiropas Savienībā pašlaik pietrūkst. Un ir uh, svarīgi, ka šis risinājums būs Eiropas līmenis, uh, tādā, uh, Eiropas līmenī tādā ziņā, ka uh, tiks piedāvātas noteiktas garantijas investoriem, uh, neatkarīgi no tā, kur uh, šie investori Eiropas Savienībā atrodas. Un tas tiešām būs uh, stimuls uh, Eh, ieguldītājiem gan no Eiropas Savienības, gan ārpus Eiropas Savienības ieguldīt līdzekļus šajos eh, ilgtermiņu fondos, un tas noteikti eh, veicinās arī mazo investoru piesaistīšanu, jo par spīti krīzei nauda tomēr ir ārpus bankām. Un tā banka meklē māju vietu vai pareizāk sakot instrumentu, kas varētu palīdzēt, nu, šo naudiņu nolikt pie vietas. Eh, daudz kas ir atkarīgs no tā, kā attīstās pensiju sistēmas, jo cilvēki, protams, ka vēlas eh, drošību savai nākotnē, savām vecumdienām un vēlas tādu instrumentu, kas būtu jauna veida fonds, eh, kādu komisija pašlaik paredz. Un, restī, komisija eh, cenšas eh, ar šo priekšlikumu eh, nodrošināt stimulus, lai garantētu investīcijas. Un es domāju, ka šajā virzienā mēs varam iet vēl tālāk. Šeit varbūt vajadzētu domāt pat par 75 procentiem vērtspapīru vai aktīvu portfeļos jo uzņēmumiem pašiem arī ir savi līdzekļi un finansēšana savoti. Un visai, visam šim procesam būtu jābūt pietiekoši caurskatāmam, ne mazāk caurskatāmam kā e, biržas procesi. Mums ir arī jāskatās, kāds e, būs dzīves cikls e, šiem te fondiem. Tie nevar būt bezgalīgi Taču fonda darbības laiku varētu pagarināt vai arī, piemēram, slēgt vai pārtraukt fonda darbību, ja tas, ja fonda pārvaldnieks uzskatītu to par atbilstošu. Savukārt, ja fonds ir veiksmīgs un peļņu nesošs, tad tā darbība varētu pagarināt. Tas būtu varbūt pievilcīgs variants maziem vitējiem uzņēmumiem. Mazie investori parasti nedomā par ļoti ilgu termiņu, par investēšanu ļoti ilgā termiņā, kaut gan viss būs atkarīgs no noteikumiem, kādi tiks attiecināt uz jauno instrumentu, mm, kādas iespējas būs izpirkt savus uh, ieguldījumus attiecīgajā fondā. Un svarīgi ir arī, lai eh, šos te, mm, šīs te fondu daļas būtu iespējams, piemēram, arī nodot tālāk. Eh, arī nodokļu stimuliem būtu jābūt. Mm, tā tad nevar vienkārši eh, noteikt kā obligātu šādu nodokļu stimulu, jo šeit Eiropas Savienībai nav kompetences, taču vajadzētu būt kaut kādiem nodokļu instrumentiem vai garantijām, lai eh, šo te schēmu, eh, lai šīs schēmas nezaudētu pievilcību. Eh, interesanti, kā bankas rīkosies šajā situācijā. Šobrīd bankām varbūt ir grūti uh, investēt kaut kādās ilgtermiņa eh, sistēmās. Un var jau būt, ka bankas izmantos eh, šo te mm, izdevību, šo te iespēju. runājot par eh, ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, ehm, Te ir svarīgi um, paskatīties, kādā veidā ilgtermiņā var sniegt finansiālu atbalstu, piemēram, projektu obligācijas. Ar, uh, piemēram, uh, Trans-Eiropas tīklu veidošanas programmas, infrastruktūras programmas Eiropas Savienībā uh, praktiski tieši šajos projektos Eh, šiem projektiem varētu piesaistīt šādus ilgtermiņu fondus. Tālāk resursu finanšu, uh, pensiju fondu finansēšanai. Un uh, ir jāpild noteikti pienākumi, uh, kas ir paredzēti insolvency 2 uh, regulā un, protams, ka nedrīkst apdraudēt pensiju ieguldījumu drošību taču ir bijuši pensiju fondu pārvaldītāji, kas nevienmēr izspēlē šo pozitīvo lomu, bet eh, viņu uzdevums eh, tomēr ir eh, atbilstoši vadīt šos pensiju fondus, un mums nevajadzētu viņu dzīvi apgrūtināt. Των περιουσιακών στοιχείων αυτών των ταμείων arī eh, šo aktīvu, eh, teiksim, eh, veidošanas procedūrām nevajadzētu būt pārāk striktām un ierobežojošām, būtu jāparedz pietiekoša elastība. Es labprāt dzirdēšu komentārus no ēnu referentiem un kolēģiem, jo mums tiešām vajadzētu radīt kaut ko, kas tiešām nodrošina drošību un ir pietiekami pievilcīgs. Paldies, Kratsas kundze, un Sociāldemokrātu uh, grupas vārdā Elka Draujkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Krāces kundzei par ievadvārdiem. Uh, eh, LTIF als dusdanig uh, nuttig kan zijn. Uh, Gribētu teikt, ka šādi instrumenti un priekšlikumi patiešām var būt ļoti vērtīgi, auglīgi. Ir jāinvestē uzņēmumos, projektos, kam ir nepieciešams ilgtermiņa finansējums. Un, protams, tagad nav viegli uh, saņemt kredītu bankās tādām aktivitātēm. Es domāju, ka pamats ir uh, jau tā labi nogruntēts, bet mēs, protams, vēl uh, mēģināsim kaut ko piedāvāt no savas puses dažus stūrakmeņus. Uh, Tika runāts par to, ka fondi, eh, fondi bija pieejami gan eh, institucionāliem investoriem, gan arī citiem. Un, piemēram, mazumtirdzniecības investoriem nav viegli eh, naudu rezervēt uz 15 gadiem, tas ir jāapzinās. Komisijai ir jāinformē šie investori par iespējamiem riskiem Bet uzdomāju, ka mēs varētu integrēt šajā priekšlikumā arī zinām elastību. lai um, projektu finansējumu nekādā veidā neapdraudētu. Referente runā par profesionāliem investoriem un nošķir tos no retail investoriem. Un īstenībā pēdējiem ir iespēja no projekta finansēšanas izstāties ātrāk. of uh, de, de totale financiering dus niet in gevaar komt. En... Mums ir jāparūpējas, lai finansējums netiktu apdraudēts un mums ir jānošķir, kuri tad var uh, no finansējuma atteikties un kuri nē. Mums ir jāsaprot. kā tas ietekmēs uh, šo investoru turpmāko darbību, jo arī šo mazāk apjomu investoru uh, ieguldījums uh, nebūtu jānovērtē par zemu. Protams, uh, ja šie investori varētu ātrāk atteikties no finansējuma, šādas iespējas ir jāparedz, ja piemēram šo investoru ieguldījumu projektā ir ierobežota līdz 10-15%. Tātad tā ir visai maza daļa. Tas noteikti ir jāprecizē. In, augstāks infrastruktūras projekti tiešie tiek atbalstīti skolas, slimnīcas, īpašas infrastruktūras, sociālie mājokļi. Dažas investīcijas ir uh, tāda vispārīgāka rakstura. Es nezinu, vai mums tas būtu tā jāpaplašina, ņemot vērā iespējamos riskus. Es varu piekrist referentei, ka uh, jāiekļauj sarakstā arī biržā nekotēti MVU akcijas fondā var pārdot arī sekundārajā tirgū. Tas man šķiet simpātiski un jāskatās, kā tas uh, darbosies dzīvē vēlāk. Un uh, jāparūpējas, lai MBU, kuros eh, šis fonds investē līdzekļus, patiešām uh, būtu ar mītnes vietni. Es mēs nevēlamies, izvē, lai es taptu par kaut kādu nodokļu paradīzi. Tas ir minēts arī uzņēmu kapitāla direktīvā. Vēl daži komentāri. Referente piedāvā, ka uh, fonda darbības laiku var pagarināt, ja ir kādi īpaši apstākļi, ja, piemēram, projekti ir aizkavēti, Es tam varētu piekrist, bet mums, protams, ir jāplūko, kādi ir iespējamie apstākļi, un mana politiskā grupa, protams, cauradzamību arī vērtē ļoti augstu, lai fondu rīcībā būtu viss nepieciešamā informācija. Jā, es gribētu arī iepazīties ar informāciju par atalgojumu un par komisijām, ko saņem fondu pārvaldnieki. Es domāju, ka šis ir labs pamats, uz kur balstoties varam uh, veikt savu turpmāko darbu un uh, ar nepacietību gaidīšu arī citu kolēģu izteikumus. Paldies! Paldies vēl, ka draugi kungam! Filips de Bakers lūdzu tagad paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentei par veikto darbu, kā jau pirmajā viedokļu apmaiņā pirms dažām nedēļām teicu, es vērtēju eh, pozitīvi šo komisijas iniciatīvu, jo Arī daudzi kolēģi un eh, spēlētāji ir teikuši, ka ir patiešām uh, jāizpilda gan uh, aktīvu, gan arī ilgtermiņa investīciju uh, baltie plankumi, vājās vietas, tas varētu uzlabot izaugsmi, varētu nākt par labu sociālajai un vides politikai, un mums tas patiešām ir nepieciešams kā svaigs gaiss, kā es minēju MVU ziņojumā, mums ir jāparūpēs arī par stabilākām bankām un mums ir jāparūpēs par diversificētākiem finansējuma avotiem, lai nebūtu tikai tādi ierobežot tradicionāli avoti. Un neskatoties uz visai optimistisko noskaņojumu, es gribēju arī šo to piemetināt. Varbūt, ka ir iespējams ziņojumu noslīpēt vēl vairāk. Mēs, protams, zinām, ka trūksta ilgtermiņa ieguldījumu un ir ļoti daudz profesionālu investoru, kas eh, īstenībā mm, neveic šādas ilgtermiņa investīcijas. Bet līdztekus šie investori neiegulda naudu, jo ir pārāk daudz riska, tas ir pieaudzis apmēros salīdzinām ar pirmskrīzes periodu. Varbūt, ka jaunā likumdošana ir pārāk ierobežojoša. Es negribu tagad atkal tirgu palaist brīvā vaļā un atcelt likumdošanu, bet ir arī vairāk šķēršļi, kas varētu šādu finansējumu aizkavēt. Tādēļ mums uh, ir jāsaprot, kāds ir līdzsvars starp jau esošo likumdošanu, piemēram, solvencija divi un citiem. Un domāju, ka šeit ir ņemti vērā daudz kritēriju, ko esam izstrādājuši, un šie privātie investori patiešām var uh, uzreiz investēt. Es tagad nevienam neieteiktu uzreiz tā nekavējoties investēt šādos lielos projektos, vai nu mēs uh, e LTF sadalām divās daļās. Investors can participate where the conditions are very clear and very stringent, and of course then varētu būt arī tāds viens fonds, kurā investētu tieši privātie investori un kas būtu pakļauts uh, citiem noteikumiem. Bet, protams, <clears throat> ja būtu šāda divu fondu uh, situāciju, tas varbūt varētu būt konsekventāk, bet, protams, esmu gatavs ar kolēģiem diskutēt. Viņiem noteikti ir arī dažādas alternatīvas. Nevarētu izmantot tādu recepti, kas uh, būtu piemērot visiem pēc viena lekāla. Ir dažāda lielumu investori, jāņem vērā, ka investīciju dzīves cikls ir atšķirīgs. Uh, parādzēšanas tiesības, vai viņiem tāds ir vai nē, un Mums arī jādomā, kādi aktīvi e, var tikt ieguldīti šajos fondos, vai mēs runājam tikai par uh, infrastruktūru investīcijām vai arī par dažādām akcijām, bet ja mēs runājam par institucionālajiem uh, investoriem un privātajiem, tad, protams, šīs debats kļūs daudz pārskatāmāks. Protams, šo to te varētu vēl piemetināt, pievienot. Es domāju, ka referente ir gan atvērta dažādiem priekšlikumiem. Mums ir jāparūpējas par elastību un jāparūpējas, lai šie aktīvi patiešām tiktu paplašināti aptvērumā. Un es esmu pateicīgs arī par komentāru, kas tika attiecināt uz trešajām valstīm, un es domāju, ka tas ir regulējums, kas varētu uzlabot uzņēmēju darbības vidi, jāparūpējas, ka citreiz eh, pieņemtā, likuma, citreiz pieņemtā likumdošanā nebanāk pretrunās pat ar sevi, tādā veidā radot vēl lielākas deformācijas tirgū. Paldies! Filips Lamberts, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Nu, es nezinu, vai no tā vien, ka šeit ir trīs beļģu ēnu referenti, var izdarīt kaut kādus secinājumus. Varbūt, ka tā ir tā labākā vieta, kur nodot savus um, ieguldījumus. Nu, To mēs redzēsim. Vispārīgi runājot, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, jo, protams, ir vajadzīgs ilgtermiņa investīcijas, un uh, te piekrītu šiem izteiktiem komentāriem, un gribu tāpēc pāriet pie tiem punktiem, par kuriem mums varbūt ir tāds neliels domstarpības ar referenti. Pirmam kārtām iespēja ilgtermiņa investīciju fondiem ieguldīt uzņēmumos, Mēs sakam, kāpēc ne? Nu, tīpaši tāpēc, ka nav atļauts, ka šādiem kapitāla riska investīciju fondiem ir jā, nav ļauts investēt biržā kotētos uzņēmumos, bet varbūt to var ļaut ilgtermiņa investīciju fondiem tādā gadījumā, jo te mēs runājam par cita veida investīciju fondiem. Otrs elements. Jautājums par investoriem, šiem mazajiem investoriem. Piekrītam, ko Filips teica. Jā, ir jākoncentrējas uz konkrētu problēmu. Te runājam par investīciju fondiem, kas ir institucionāli pēc sava rakstura. Un ja mēs konkrēti privāti investoru līdzekļus izmantojam, izmanto šis e, fonds, nu vienalga, vai tās ir pensijas vai kaut kas cits, tad tas, protams, zināmā mērā jau ir iespējams, un mums jau likumdošanas aktos ir paredzēti aizsardzības mehānismi patērētājiem, uh, UCIT ietvaros. Un tāpēc varbūt mums nevajag izgudrot kaut ko no jauna, varam izmantot jau pastāvošos aizsardzības instrumentus un aizsargāt patērētājs, jeb lūk, privātos ieguldītājs arī šajā uh, ziņā. Tieši. Un tas, protams, tālāk rada jautājumu par šo iepriekšējo parādu atmaksu, jeb, iz, jeb investīciju izmaksu. Un tā kā tas, piemēram, notiek UCIT sistēmas ietvaros, eh, tas mazliet citādāk ies, atsauce uz iespēju tālāku piemērošanu maksāt nespējas divi tiesību aktu kontekstā. Mums tas šķiet, ka, mums šķiet, ka maksāt nespējas divi tiesību aktu kontekstā uh, iespējams iet vēl tālāk attiecībā šiem ilgtermiņu fondiem, un tā, to mēs īsti neatbalstām. Tad trešo valstu investori. Tieši tāpat kā uh, ilgtermiņa investīcijas trešās valstīs, e, nu, kāpēc to neļaut? Varam komercializēt šādus ilgtermiņa investīciju fondus. Bet domājam, ka šis priekšlikums tādā gadījumā būtu jāvirza ar mērķi dot priekšroku investoriem no ES iekšienes. Un vajadzētu tātad vispirms šos LTIF e, investīcijas vērst uz ES iekšienu, lai veicinātu iekšu iekšējo ekonomiku. Kas attiecas uz jautājumu par iespēju ļaut um, šādam fondam mainīt savu pastāvēšanas ilgumu, es domāju, ka tam jābūt diezgan redzamam lēmumam, jābūt skaidriem noteikumiem un uh, pārskatiem par to, ko fonds ir darījis un mainīt projektu pirms tā termiņa iztecēšanas, nu tas nav tik viennozīmīgi jāskatās uz finanšu rezultātiem, ko paredzēts no projekta iegūt un tā tālāk. Piekrītam referentei tajā, ka ļauj, jāļauj LTIF investēt projektu obligācijās, piemēram, varētu izmantot um, obligācijas no attīstības bankām. Kā F dubultvē un tam līdzīgi. Šaubas mums savukārt ir par citu jautājumu, respektīvi, ka šie fondi no vienas puses varētu aizņemties līdzekļus, un no otras puses, tīpaši tajā gadījumā, nu, aizdod līdzekļus īpaši tad, ja neatbilst šo aizņēmumu termiņi investīciju termiņiem. Šādā gadījumā viņi, nu, lūk, tiek runāts par to, ka viņi varētu arī aizdot savus aktīvus. Mēs diezgan skeptiski izskatam, iz, izturamies par to, kā tas varētu izskatīties realitātē. Lūk, šāda vērtspīra aizdošana, nezinu. Te tomēr jābūt atbilstīgai praksē, ko šie fondi īsteno, un jo nedrīkstam ar to darbību veicināt nestabilitāti tirgu, īpaši tad, ja te runājam par kaut kādām īstermiņa darbībām, tas jau neatbilst pašu ilgtermiņas investo, investīciju fondu būtībai. Nu, lūk, tāda mums kā zaļiem ir apsvērumi par šo priekšlikumu, bet es domāju, ka mēs varēsim vēl vienoties un cerams arī pēc tam ar vairākumu par to nobalsot. Paldies Lambert kungam un visbeidzot došu vārdu vēlreiz referentē Kratas kundzei. Nē? Vēl kāds? Komisija vēlas izteikties? Jā. Um, thank you, Chair. Uh, Been... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos nedaudz pastāstīt par privātajiem investoriem, kas investē ilgtermiņa fondos. Mēs esam analizējuši tirgus un, un Vācijā šie investori ir 70% no kopīgā investoru skaita saskaņā ar apkopotiem datiem. Uh, un Francijā tie ir 30% no 2008. līdz 2012. gadam, un apvienotā karalistē tāpat privātie investori patiešām veido visai iespaidīgu uh, šī finansējuma proporciju. Privātajiem investoriem arī apetīt rodas ēdot, un tādēļ mēs vēlējāmies viņus arī iekļaut šajā aptvērumā. Paldies! Paldies, Un tagad došu vārdu Kracas kundzei noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji! Tie bija ļoti labi konstruktīvi priekšlikumi, lai gan diskusijas bija visai īsas. Mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara lietas labā, lai uzlabotu situāciju tautsaimniecībā. Mēs, eh, protams, vēl apspriedīsim grozījumus ar ēnu referentiem un citiem kolēģiem, lai varētu uh, tekstu noslīpēt vēl vairāk. Tas patiešām būs liels izaicinājums. Paldies! Kracas kundzei grozījumi ir jāiesniedz līdz 3. decembrim. Grozījumus apspriedīsim 16. vai 17. decembrī. Un ekonu komiteja balsos 21. janvārī. Citu darba kārtības punktu šovakar nav atlicis, tagad uh, sēdi esam beiguši. Paldies visiem!